lielu vairākumu šim balsojumam. Liels paldies, debates ir noslēgtas, balsojums būs rītdien. Man vēl ir jānāk klajā ar paziņojumu. Tas ir par eh, Remo Sernaģoto kungu. Viņš pameta ETP grupu un pievienojas EKR grupai.